noslēgušās par šo jautājumu. Lieliski balsojums rīt 2012. Darbu atsāksim rīt no rīta, ceturtdien, respektīvi jau šorīt, 23. jūnijā 8.30. Šīs sanāksmes protokoli jūs atradīsiet Eiropas parlamenta mājas vietnē un vēlu jums saldus sapņus ar labu nakti.